doti parlamentam, kas tiek sāk skaitīt no rītdienas, no 21. janvāra. Šīs sēdes eh, protokols eh, tiks piedāvāts apstiprināšanai nākamās eh, sesijas sākumā. Un vai ir iebildes eh, tādā gadījumā, ja iebilžu nav, tad šodien pieņemtās re rezolūcijas tiek nosūtītas attiecīgajiem tajās norādītās personas. Stēdīkungs, reglamenta jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, mums bija tikko divi personāli balsojumi. Šorīt, eh, pusdienlaikā, mums bija tikai divi personālai balsojumi. Pa personālā ir Eh, eh, jābūt eh, pie diviem personāliem balsojumiem, lai saņemtu pilnu dienas atalgojumu. Vai tas ir spēkā arī šajā gadījumā? Jā, tas ir šajā gadījumā. Jums ir jābūt klāt 50% no laika. Et, kolēģi, šodienas sēdi mēs slēdzam. Es vēlu jums ļoti jauku dienas atlikušo daļu un jauku un drošu māju ceļu. Paldies!